Ir ārkārtīgi svarīgi runāt par šiem jautājumiem. Daudz jau ir runājuši par minoritāšu tiesību pārkāpumiem un uzskat, ka arī parlamentam to vajadzētu darīt, jo šie jautājumi ir svarīgi, skar daudzus miljonus cilvēku un netiek pietiekami izskatīti. Paldies, saka priekšsēdētāja kungs. Mēs esam pabeiguši brīvā mikrofona aspektu un pēdējais mūsu darba kārtības punkts ir Bodī kundzes eh, ziņojums par ES attiecībām ar Persijas līča sadarbības padomi. Bodī kundze, vārds jums četras minūtes. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Nu, pirmām kārtām es gribētu pasvītrot to, ka šis ziņojums ir ļoti konstruktīva darba rezultāts ar politiskajām grupām un gribu personīgi pateikties par labo sadarbību Vīta kungam, Pols kundzei, Brantner kungam un Jetemākī kundzei. Šis ziņojums jūs uh, zinat, ka tas ir um, sastādīts par globālo stratēģiju attiecībām starp Eiropas Savienību un uh, Persijas līča sadarbības padomu un uh, sadarbības padomas valstīm. Mūsu darbs sākās pirms dažiem mēnešiem, vēl pirms tiem noteikumiem, kas uh, tagad ir arā pasaulē un kopš tā laika uh, arī uh, līča valstīs mēs esam piedzēvējuši tādas plašas demonstrācijas, uh, kas prasa ievērot cilvēktiesības, ievērot pamata brīvības un demokrātiju. Bet mūsu darba aizsākumā, vēl pirms visi šie notikumi sākās, šis ziņojums un arī grozījumi, kas tika pieņemti komisijā, pasvītroja uh, problēmas, kādas ir. Uh, un kuras ir izraisījušas arī šīs revolūcijas. Mēs um, negatīvi vērtējām um, cilvēku cilvēku diskrimināciju dzimuma, reliģiskās pārliecības dēļ. Mēs kritizējām sociālās tiesības, arotbiedrību tiesības, domas brīvību, eh, izteiksmes, eh, viedokļu brīvību, eh, sieviešu tiesību neievērošanu. To mēs teicām, ka ir nepieciešams reformas juridiskā jomā. Prasam atcelt um, nāves sodu, prasam paplašināt uh, politiskās tiesības. Un attīstoties um, uh, revolūcijām un revolūciju kustībām un uh, ievērojot arī tagad uh, militārās uh, intervences mēs ar ēnu referentiem esam uh, izstrādājuši veselu sēriju grozījumu, kas atbalsta demonstrantus, kas atbalsta brīvības cīņu. Mēs uzsveram to, ka viņu prasības ir likumīgas un esam strikti nosodījuši uh, Bahreinas uh, varas um, um, militāro darbību un arī um, represijas. Mēs uh, paužam mūsu bāžas. Uh, saistībā ar vardarbību, kādu uh, varas iestādes pielieto, un mēs pilnībā atbalstam pārejas, demokrātisks pārejas procesus. Jā, nu acīm redzot, šis uh, ziņojums iezīmē arī strateģisku darbību ilgtermiņā. Mēs runājam par partnerības potenciālu dažādās uh, domās ģeopolitiskās, enerģētiskā, izglītības zinātnes un arī uh, reģionālas integrācijas jomā. Ģeopolitiskā izpratnē uh, uh, Irāna ir apdraudējums, reāls apdraudējums starp uh, Irānu un Izrēlu, Gol, uh, Persijas līča valstis. Uh, ir tādi kolaterāli upuri šim konfliktam. Šīs valsts daudz sagaida no mums, lai mēģinātu novērst to, lai Irāna neattīstītu kolaterāli ieročus. Um, Persijas jūras valsts ceturtaļa no tām ir ļoti nozīmīgas miera procesā, un atgādināsim, ka tās ir izstrādājušas arī miera procesa pamats Arābu valstīs. Tagad enerģētiskā plāksne. Mēs visvairāk um, energonesējus no šīm valstīm saņemam, bet viņu naftas krājums samazinās. Uh, Un um, šīs valsts gatavojas uh, um, citiem energolīdzmiem. Un mēs, piemēram, varam viņiem piedāvāt mūsu piedarāt jaunīgo e, energoresursu laikā. Tagad izglītība, zinātne. Um, PLSP dalībvalsts ir noteikušas izglītību par um, nozīmi. Ja? nozīmīga prioritāte ir sadarbība ar ASV universitātēm. Diemžēl ES ir iesaistījusies, bet tās darbība ir novēlota salīdzinot ar ASV. Viens piemērs tam, piemēram, tikai astoņi um, studenti no PLSP valstīm ir ieradušies uh, Eiropā Erasmus Mundus programmas ietvaros. Un um, noslēgumā reģionālā integrācija šajā jomā. Uh, Mm, progress nav ļoti plašs, un mēs ar mūsu pieredzi no ēs puses varam dot zinātību mūsu uh, vēlmes sadarboties un gribam brīvās tirdzniecības līgums uh, un uh, ceram, ka sarunas turpināsies. Tās ir aizsākts jau aptuveni pirms 20 gadiem. Paldies! Paldies! Tagad uh, brīvā mikrofona procedūra, tajā uzstāsies Paskālkungs. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, štáty Perského zálivu predstavujú význam... Komisāra kungs, Persijas līdz sadarbības valsts ir ar ļoti augstu potenciālu. Savienības uh, Persijas līdz sadarbības padomu vēlas uzlabot sadarbību ar uh, ES. Mums uh, ir um, jārunā par prioritātēm sadarbībā ar Persijas līča sadarbības padomu un vienlaikus arī uzmanīgi jāuzklaus, kā mēs varam šim reģionam palīdzēt. Daudzos jautājumos mūsu viedoklis ir līdzīgs, un tādēļ mums nevajadzētu mūsu sadarbību ierobežot tikai tirdzniecību un uh, ekonomiku. Mēs zinām, ka mūsu sadarbība uh, varētu būt plašāka un tāda ambicioza ES attieksme sarunās ar Persijas līča sadarbības padomu un Persijas līča sadarbības padomas valstīs varētu radīt ciešākas partnerības ar mērnā islāma valdībām. Un šodienas smagajā laikā tas būtu vēl viens pluspunkts šai sadarbībai. Paldies! Paldies Paškas kungam. Tagad Segedī kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Arī es a, atbalstu. A, doma par brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Persijas līdz sadarbības padomas valstīm. Tas varētu būt nozīmīgi Eiropas Savienībai gluži vienkārši arī naftas rezervju dēļ, kāds ir šajās valstīs. Tas veicinātu ciešāku ekonomisko sadarbību. Mums ir nepieciešami jauni partneri, jauni tirgi. Uh, Un e, Eiropas Savienībai jau ir nozīmīga loma, mums vajadzētu šīs attiecības vēl turpināt e, padziļināt. Šīs attiecības un sarunas e, ir jau 20 gadus ilgas, mums ir nepieciešams veikmīgs noslēgums, jo liekas, e, ka attīstībai ir jādod jauns impuls, lai tās izkļūtu no tāda zināma sastinguma. Mums ir jābūt arī konkrētspējīgiem. Mēs šajā sacensībā konkurējam ar ASV un Ķīnu. Un mums ir nepieciešami dažādi tādi ekonomikas sektori, kuros mūsu starpība varētu būt virzīt uz tirgus nišu jaunu atvēršanu un jaunu tirgu radīšanu. Paldies! Paldies Šegadī kungam! Tagad uh, nākošā runātāja Basesku kundze. Paldies, priekšsādātāja kungs. Lai sāktu, es gribētu no manas puses uh, sveikt Bodī kungu. Uh, Parlaments atbalsta sarunu atsākšanu starp ES un Persijas līča sadarbības padomas valstīm. Tādā izšķirīgā brīdī notikuma Bahreinā rāda, ka jāpadziļina politiskais dialogs starp abām organizācijām. Es gribu uzsvēršu, ka Arābu valsts parāda, ka tās ir aizsākušas mierpilnu sabiedrības transformāciju, ievērojot cilvēktiesības Un no mūsu puses jāsaka, ka es apgāds ar naftu, to ietekmē attīstību šajās vidusjūras naktīs, valstīs. Sadarbības starp ES un uh, Persijas līča sadarbības valstīm e, ir ļoti būtiska, un tas stabilizē naftas cenu. Es gribētu rosināt, lai 20 eh, gadus ilgās eh, sarunas eh, par brīvās tirdzniecības nolīgumu būtu jāvainago ar panākumu. Paldies! Paldies tagad vārds komisāram! Nē. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi! Mēs šovakar esam sapulcējušies, lai citu starpā runātu arī par ēras attiecībām ar Persijas līča sadarbības padomi. Un izskatās, ka visas politiskās grupas vēlas atlikt diskusijas, un varbūt tāpēc es vairāk runāšu par tām strateģiskajām izmaiņām, kurām šobrīd cauri dodas Arābu pasaule. Kad mēs uzsākām diskusijas pirms 20 gadiem, neviens nevarēja iedomāties, kāda būs pasaule šodien un ar kādām grūtībām saskarsies Arābu valstis. Valsts savā starpā ļoti lielā mērā atšķirās, un vakar Katrīna Aštona runājot par to, ka Tunisija, Ēģipte, Libāna un Bahreina šobrīd sastopās ar daudziem svarīgiem un būtiskiem lēmumiem, kas ietekmēs to nākotni. Runājot par Persijas līča sadarbības padomu un tās valstīm, tad arī šajās valstīs parādās politiskas demokrātijas iedīkļi, un valsts tam atbild dažādi. Mēs runājam par dažādiem finansiāliem aspektiem, dažādu finansiālo palīdzības pakotni, un viens no priekšnoteikumiem ir vēlēta demokrātiska valdība, ar kuru mēs varētu sadarboties. Un tomēr Šodien ir svarīgi runāt arī par vardarbību, un īpaši tas attiecās uz Bahreinu. Aštons kundze jau ir uzsvērusi, cik lielā mērā Eiropas Savienība nosoda Bahreinā notiekošo va ielu vardarbību un spriedzi, un e, aicināja varas iestādes ievērot pamatbrīvības un izteikšanās brīvību, vārda brīvību. Uh, Tas viss ir darīts eh, gan publicējot komunikē presē, gan arī ņemot vērā iedzīvotāju vēlmes. Jautājums varbūt vairāk ir par to, ko mēs kā Eiropas Savienība vēlamies darīt. Un arī šis ziņojums būtu jālasa paturot prātā arābu pasaulē notiekošo. Katrīna Aštona uzskata, ka labāk ir kaut ko darīt palīdzot, nekā atstāt šīs valsts izolācijā. Es uzskatu, ka būtu jāsadarbojas arī uh, ar tirsniecības komisāru un jāveicina biznesa saites, kā arī veicināt ciešāku sadarbību un saikni ar cilvēkiem Persijas līča valstīs. Mēs vēlamies ar pozitīvu atbildi uzsvērt un piedalīties visos dialogos. Mēs eh, nevaram caur pirkstiem skatīties uz cilvēktiesību pārkāpumiem, bet no otras puses mēs jau nevaram uzspiest arī mūsu demokrātiju modeli šīm valstīm. Eiropas Savienība uzskata, un arī es personīgi tam pievienojos, ka demokrātijai ir jānāk no cilvēku pašu vēlmes, respektīvi no valsts iekšienes. Es eh, tiešām ticu, ka mums vajadzētu domāt strateģiski, un strateģiskajā domāšanā dialogs un interese abās pusēs ir būtiski. Eiropas Savienība vienmēr ir iestājusies par reformu procesu pātrināšanu reģionā, un, ja ir nepieciešams runāt par specifiskākiem jautājumiem, tad esam gatavi nākt klajā ar mūsu pieredzi. Pieredzi, ja valsts to mums jautās. Un visbeidzot, pēdējais par brīvās tirzniecības nolīgumu ar Persijas līča valstīm. Par šā nolīguma noslēgšanu es esmu pats personīgi atbildīgs. Esmu pārliecināts, ka mums izdosies to panākt un veicināt attiecības ar Persijas līča sadarbības padomi, nav nemaz nepieciešams piebilst, ka stabilitāte ir vajadzīga gan politiskās stabilitātes nodrošināšanai, gan tad, ja mēs vēlamies redzēt plaukstošu biznesu un laimīgus cilvēkus. Paldies, un īpaši vēlētos pateikties Bodīkungam. Jā, paldies, komisārkungs par eh, Budīkunga ziņojumu rīt būs balsojums pusdivpadsmitos. Un man jāpaziņo plenāra sēdē, kā ekonomikas un eh, valodu komiteja mums ir pateikusi, ka ir jāveic labojums tekstā, ko parlaments ir pieņēmis. Šis kļūdas labojums ir pieejams. Uh, eh, Sēns and Direct uh, lapusē. Uh, Tad ceturtdien, 24. martā,